referents ir ar mums šeit un varēs sākt šo lietu. Tātad tas ir jautājums ziņojums no mūsu kolēģa Daivida Mārtina par uh, Eiropas parlamenta reglamenta pielāgošanu Lisabonas līgumam. Un tagad es eh, gribētu dot vārdu uh, Davidam Mārtina kungam. Paldies, priekšsēdētāji! Paldies par jūsu toleranci, iecietību un arī jūsu klātbūtni. Uh, Kad es eh, sākotnēji sāku 84. gadā eh, kandidēt uz Eiropas parlamentu, tad es pamanīju, ka es tiešām domāju, vai es daru parast, pareizi, jo izskatījās, ka eh, parlamentam nebija tik daudz zobu. Un jāsaka, šobrīd parlamentam nav tik daudz, bet ja jūs prasītu kādam uh, Um, kādai mazai, mazai, maza bērna mātei, tad jāsaka, ka tiešām jūs arī ar smaganām varat daudz padarīt darbu. Un mēs to izdarījām uh, tiešām arī ar šīm smaganām. Šobrīd mums ir tiesības no sākuma bija tikai ar konsultēties, bet šobrīd mums ir uh, kopējais nolīgums, kas Un līdz mums ir eh, Maastrichtas līgums, mums eh, pārcēlts jau direkt, direkt, un tagad šobrīd mēs esam tā kā jau eh, pieaugušos gados, un es domāju, Lisabonas līgums ir tātad mēs esam pilnā, pilnā spēkā, un mēs varam būt līdzīgi jebkurai citai demokrātiskai Eiropas Savienības institūcijai. Un es tiešām esmu priecīgs, ka es varu sniegt šo ziņojumu, kā mēs varētu pielāgot savus noteikumus, lai mēs varētu tiešām būt būt cienīgi tam. Un es esmu arī mazliet vīlies, jo, jo šo m, mm, Ričards Korbins, kas bija mans kolēģis, viņš īstenībā padarīja visu to smagāko darbu. Un viņš man panāca to, ka man bija ļoti viegli strādāt Lisabonas uh, aspektos, uh, taču Lisabonas aspektos, protams, Ričards Korbējs mm, izdarīju savu darbu, un man tiešām es kā pārņēmu to stafetes kociņu. Un šis mums tagad sagatavotam jaunajam jauniem noteikumiem, un mēs eh, eh, tiešām eh, mums būs runa par šo te koplēmumu lauksaimniecības un zivsaimniecības laukos, un šo veidojas jaunas attiecības starp Eiropas parlamentu un dalību valstu parlamentiem, un tas arī dod iespēju šeit parādīties jauniem parlamenta deputātiem. Kā jau es teicu, eh, šeit nav kontroversiāla lietu. Es tikai gribētu īsi pastāstīt, kur mums ir eh, dažādi uzskati grupu vidū. Un jāsaka, politiskās grupas tiešām ir lieliski sadarbojušās šajā jautājumā. Visas, visi galvenie ēnu referenti ir bijusi ļoti atbalstītāji. Taču ir viena otra lieta, ko mēs nebijām spējuši atrisināt. Vispirms, kuram jābūt delegāciju uh, vadītājam uh, Eiropas kopienu lietu komitejas konferencē COSAK uh, vai tam ir jābūt konstitucionāla lietu komitejas priekšniekam, vai arī parlamenta vicepriekšsēdētājiem, Mans uzskats, ja, ka tam jābūt vicepriekšēdētājiem, bet komiteja nolēma, ka tam ir jābūt e, kosak e, eh, komitejas. E, Uh, priekšsēdētājiem. Un taču ņemiet vērā, Kosak, tas ir kaut kas vairāk nekā starptaut, starp iestāžu uh, lietas. Un tāpēc vēsturiski, uh, jāsaka, vicepriekšsēdētājs vada šo delegāciju. Runājot par delegācijām ar nacionāliem parlamentiem, mums bija dažas atšķirīgas domas. Mēs nezinājām, cik detalizēti mums tur veidot šos noteikumus, lai aprakstītu šīs attiecības. Un es uzskatu, ka eh, tā kā ar Broka kungu mēs meklējam kompromisu, un viņš arī man bija palīdzīgs ļoti. Un, eh, nu, eh, varbūt dažas detaļas tur, bet joprojām būs iespēja jaunajiem priekšsēdētājiem pārunāt ar Nacionālo parlamentu vadītājiem par tieši par to, kā tad mēs gribētu sadarboties ar Nacionālajiem parlamentiem. Trešā lieta kur bija mazliet arī pretrunas, kā mums rīkoties ar subsidiaritāti. Jo Protams, mums ir skaidrs, ko spēlēs komitejas, kādu lomu, taču galvenā problēma, kas bija, e, ka, ja komiteja teiks ne, ka tas netiks pārkāpta šī subsidiaritāte un likumdošanai jāiet uz priekšu, vai mums būs kaut kāda Eiropas parlamenta vēl tāda drošības klauzula, es um, ierosināju grozījumus, citi arī ir iesnoši līdzīgus, lai viena desmitā daļa no Eiropas parlamenta deputātiem uh, uzskatītu, ka tā tas ir. T tad uh, es domāju, ka tas ir tāds uh, diezgan tāds labs kā drošības vārsts. Un visbeidzot es gribēju pieminēt novērotājs. Jo vai mums vajadzētu novērotājs? Eh, attiecībā uz jaunajām dalībvalstīm. Mans viedoklis ir pilnīgi jā, bet pats galvenais ir jautājums, vai šie novērotāji būtu uh, tie, kurus savādāk ievēlētu, es domāju, ir ļoti svarīgi mūsu ticamībai, lai mēs ļaujam dalību valstīm uh, eh, novē, izvirzīt ikvienu uh, un vai nu, nacionālos parlamentāriešus. Es domāju, ka tas būtu nepieņemami. Es e, gribētu nobeigt savu stāstāt, stāstāmo, ka es tiešām uzskatu, ka e, ir ļoti svarīgi, lai 1. decembrī, e, kad stāsies spēkā Lisabonas līgums, e, lai mums būtu e, tiešām e, šie reglamenta noteikumi, lai mēs uzreiz varētu ķerties pie darba. Es domāju, ka tas ir ļoti svarīgi e, tiem, kas ir strādājuši kom, šajā konstitucionālo lietu komitejā, un es gribu pateikties ar Ričardam Korbēt par viņa ieguldījumu šajā lietā. Paldies priekšsēdētājiem! Paldies, paldies. Paldies, Mārtiņa kungs, eh, par to, kā jūs sniedzāt savu viedokli attiecībā par šo lietu. Un tagad eh, Tautas partiju grupas vārdā es gribētu dot vārdu Sajerkungam, lūdzu. Priekšsēdētāji. Eh, Dargie deputāti, Daudzi no mums ir ļoti priecīgi, ka Lisabonas līgums eh, drīz stāsies spēkā, jo tas prasīja ilgu laiku un eh, tas eh, nebija faktiski Eiropas parlamenta vainas dēļ. Un saskaņā ar to, jāsaka, tieša pielietojamība tas nav nekas tāds, kas ir aizkavēts tikai no parlamenta puses. Es gribētu sākt Eh, ar to, kur referents beidza, proti, ka ir ļoti liela nozīme tam, lai tieši šajā te brīdī, lai mums, mēs jau varētu izmantot visas šīs tiesības, lai mēs viņām tiešām, lai tās mums būtu. Parlaments ir kļuvis stiprāks. Lisabonas eh, līgums ievērojami uzlabo uh, iespējas, kas piemīt uh, Eiropas parlamentam, lai mēs varētu palīdzēt Eiropas demokrātijai attīstīties tālāk. Mūsu atbildība šajās debatēs un caur šo likumdošanas procesu ir nodrošināt, lai mēs tiešām varētu uh, izmantot visu šīs tiesības. Es gribētu uh, pateikties referentam uh, Mārtina kungam un arī Korbēta kungam, jo svarīgākās problēmas, proti kā konteksts ar Eiropas Savienības dalību valstīm vai parlamentiem un um, Nu, ar lielākais, lielāks uzsvars uz subsidiaritāti, tāpat uz komitoloģiju un koplēmuma pilnvaras, ieskaitot arī budžeta procesu. Es tiešām labprāt redzētu, kā mēs atbalstīsim šīs lietas. Tomēr es e, gribētu pievērst jūsu uzmanību faktam, ka mums vajadzētu nodrošināt to, lai neviens šīs e, tiesības nevarētu neliederīgi izmantot, lai nebūtu e, kāda maza minoritāte, kas neliederīgi izmanto to, lai palēninātu likumdošanas procesu. Mēs esam jau ratifikācijas procesos redzējuši, ka viens cilvēks, viena persona, viens prezidents, tam bija iespēja izspēlēt uh, Eh, savus trumpis pret sistēmu. Un uh, Eiropas Tautas partija tāpēc atbalsta šo ziņojumu, un mēs tiešām gribētu apsveikt abus gan Martinu kungu, gan Korbetu kungu. Paldies! Paldies! Uh, paldies jums liels! Un tagad uh, Ramons Haragui Atondo kungs sociālistu un demokrātu vārdā. Lūdzu, jums vārds. Paldies! Arī es gribētu uzsākt savu runu ar to, ka Eiropas sociāla uh, partija uh, tiešām ir uh, nu, pagodināta, ka Mārtiņa kungs un Korbet kungs, kas ir bijuši šie protagonisti, un mēs tiešām gribētu viņus apsveikt. Un es domāju, ka Eiropas parlaments piekritīs, ka mēs viņus apsveicam par šo labi padarīto darbu. Šis ir ļoti svarīgs notikums, tas ir simbolisks, jo ir nepieciešams, lai mums būtu uh, šis reglaments, lai būtu spēkā uh, līdz ar jaunā līguma iestāšanos. Tas rādīs, uh, ka parlaments ir gatavs nodrošināt, lai ir gatavs pielietot visus instrumentus, un, protams, vesela rinda reforma notiek šīs idejas vārdā. Es domāju, ka man jāsaka, ir īsi, īsi. Mēs, protams, piekrītam eh, ziņojumam, taču runājot par eh, dažādām izmaiņām un grozījumiem, ir divas lietas, ko es gribētu norādīt. Pirmkārt, ja eh, rodas par eh, sa, eh, neizpratni priekšstādātāja konferencē, kādas grozījums pieņemt, kādas nepieņemt, vai, vai tie tiešām izceļas tieši no Lisabonas līguma, vai ne? Es gribētu teikt, ka mēs labprāt redzētu ka e, Eiropas parlamenta priekšsēdētājs būs tas, kas e, noteiks, vai e, nepieciešams vai nav piemērotas zināmas reformas. Un es domāju, ka tiešām, ka to vajadzētu, ka priekšsēdētājs vada. Un otrkārt, šī te reglamenta reforma šādā veidā ir kaut kas tāds, kas prasa faktiski pat vienprātību. Būtu ļoti labi, ja mēs varētu par to panākt kādu vienošanos par grozījumiem pirms e, mēs e, nu, vispār sākam to izskatīt plenārsēdē. Paldies! Un es gribētu atgādināt vienu svarīgu lietu. E, pēc, pēc politisko grupu pārstāvi runām es runāšu par tehniskajiem risinājumiem, attiecībā eh, par eh, balsošanu par šo ziņojumu. Un eh, šis, tur būs runa tieši par priekšsēdētāju konferences sanāksmes secinājumiem. Un tagad es došu vārdu mūsu kolēģim Andriju Dafa kungam, kurš ir ALDE grupus, grupas pārstāvs. Priekšsēdētāji. ALDE grupa ir tiešām priecīga, ka var pieņemt eh, Korbena Mārtina ziņojumu. Un eh, šis eh, ziņojums nu, noliek tādu parlamentu tādā labā situācijā, lai tas spētu uzņemties plecos lielo atbildību, kas uh, Nu, ir nonākusi tur eh, pēc Lisabonas līgums spēkā stāšanās. Ir svarīgi, lai parlaments sagatavotos, lai kļūtu eh, par tādu universālistu eh, parlamentu. Un tas nozīmē, ka turpmāk mums vajadzēs darīt pilnīgi visu. Un pie tam efektīvi un tiešām ātri runājot par visu plašo politisko spektru īs eh, komentārs par to, eh, kā mēs eh, veidosim attiecības ar dalību valstu parlamentiem. Jo līgums skaidri norāda to, ka mums vajadzētu uzlabot sadarbību starp mums un dalību valstu parlamentiem. Taču līgums ir diskrēts, vai pateikt klusē par precīzām formām, kā tam jānotiek kā šādām, šādai sadarbībai ir jānorisinās. Un mums vajadzētu tāpēc jābūt gataviem konsultācijām ar dalībvalstu parlamentiem par to, kāda būtu viņu pieeja attiecībā uz līgumu. Pirms mēs paši nākam klajā ar detalizētiem aprakstiem. tikai no savas puses vien, runājot par šīm procedūrām. Veiktie eksperimenti līdz šim, kas, kas bija COSAC, jeb Eiropas kopienu lietu komiteja konferences uh, pa, mm, vadībā, tas rādīja, cik ļoti dažādas ir pieejas, uh, kā varētu uh, attiekties par subsidiaritātes jautājumiem Un tāpēc es domāju, ka būtu ļoti svarīgi un pat piemēroti, lai Eiropas eh, parlaments eh, tiešām atbalstītu eh, šādu dažādību. Un lai mēs atturētos no formalizēšanas. no precīzu metožu norādīšanas sadarbībai un arī reakciju, lai mēs reaģētu uz tiešām subsidiaritātes mehānismu pilnveidošanas. It īpaši pašreizējā uh, lietu fāzē. Taču vēl bez tam uh, vispār var teikt, ka Aldes grupa pilnīgi atbalsta priekšlikumus, kas ir minēti šajā uh, ziņojumā. Paldies! Paldies! Un tagad zaļo uh, grupas vārdā uh, Gerāts Hefnerkungs. Vienu, ar viens pusotru minūti jums laika. Jā, paldies. Uh, prezident, priekšsēdētāji kolēģi, šis parlaments Uh, ātri padarīs savus mājas darbus, tas ir operatīvs, un tas mums tiešām būtu jāuzsver, jo pagājuši septiņi gadi kopš uh, Lisabonas līgums ir ticis veidots, un lūk, dažu nedēļu laikā uh, mēs esam ļoti krietni strādājuši, Un tagad mums būs reglaments, ko mēs varēsim ātri pieņemt, lai uzreiz varētu to uh, sākt lietot. Uh, tieši šajā eh, reglamenta ziņā. Mums vajadzētu panākt konsensus attiecībā uz reglamentu, un tāpēc es pieminēšu tikai tās izmaiņas, kas ir tieši saistītas ar eh, jaunā līguma spēkā stāšanos. Citus grozījumus es uzskatu, mums vajadzētu pārunāt dziļāk, jo mums būs pietiekoši daudz laika tam. Taču tas, kas ir šobrīd visbūtiskākais, to vajadzētu izdarīt bez kavēšanos. Svarīgākā lieta ir tā, eh, ka Eh, šeit ir jauni eh, noteikumi, eh, kas attiecas uz vienkāršotām un, para, un, un parastām izmaiņām. Taču mēs cenšamies, lai mēs panāktu šo te palielināto sadarbību ar nacionāliem parlamentiem un citas lietas, ko mēs vēl tālāk gribētu attīstīt. Tas ir uh, Eiropas parlamenta pārstāvēšana COSAC eh, organizācijā, jeb Eiropas kopienu lietu komiteja konferencē. Un to mēs pārdosim arī zavārāk, un es gribētu tiešām arī pateikties referentiem. Paldies! Un tagad eh, divas minūtes Ešlijai eh, Foksa, kas, kas pārstāv Eiropas konservatīvo un, re, un reformistu grupu. Es vēlējos izteikt bāžas par to, eh, ka mums nebija iespējas apspriest broka eh, grozījumu. Viņš lika priekšā pārnest atbildību no biroja parlamentam, tātad no slepenības atklātībā. Un es domāju, ka mūsu vēlētājiem ir tiesības zināt visos eh, sīkumos, to sam, par to samaksu un tās apmēriem, kādus mēs saņemam. Bet, diemžēl, jūs, kā mūsu priekšsēdētājs, domājat savādāk. Vēl vairāk. Baidoties zaudēt balsis vai uh, atcelt balsojumu vispār, Jūs eh, ieviesāt eh, tādu procedurālu soli, lai izvairītos no debesēm, un tas nav demokrātiski. Un laikā, kad visi runā par to, ka Eiropa jāpadara caurskatāmāk un tuvāk tās pilsoņiem, eh, šis solis faktiski ož pēc liekulības. Mūsu uzdevums ir palielināt caurskatāmību, un, lai to izdarītu, ir jārīkojas, nevis tikai tukši par to jārunā ir pilnīgi nepieņēmami attiekties pret mūsu vēlētājiem <laughs> kasēnēm. Ne... Neinformēt viņus un um, dot viņiem mēslojumu. Es domāju, ka tas nav pareizi. Un agrāk vai vēlāk jums tomēr nāksies saskarties ar balsojumu. Lielas paldies, cienījamas kolēģi! Es domāju, ka tā ir eh, zināma nesapratne, jo visu var apspriest, nekas nav slēgts un noslēpts. Mums ir arī mūsu uh, vienas minūtes runas, ko var izmantot, bet mums ir tomēr jāiet no lēmumu uz lēmumu, ņemot vērā uh, mūsu procedūru, bet mēs varam atklāti diskutēt par visām šīm lietām. Jā, lūdzu, priekšstādātā, vai jūs varat paskaidrot, kāpēc balsojums par broka grozījumu tika atļauts komitejā, bet tas netika uh, iekļauts plenārsēdē? Ja jūs vēlaties to diskutēt, diskutē, tad mēs to varam apspriest pēc sanāksmes, jo es tagad nevēlētos uh, traucēt plenāru sēdes diskusiju turpinājumu. Tālāk Hans Pīters Mārtins. Eh, demokrātija prasa revolūciju. Es to vienmēr esmu atkārtojis, un es to vienmēr priekšsēdētāji tieši jums esmu teicis. Tas, ko jūs šeit pašlaik darāt, jūs uh, cenšaties uh, graut Eiropas ideālus, jo cilvēki, kas nepieder nekādam īpašam uh, politiskām grupām, jūs dzīvi, jūs, viņu dzīvi jūs padarāt ļoti grūtu. Es šeit runāju par 191. pantu, eh, kur, eh, saskaņā ar kuru mēs esam ārkārtīgi strauji izskrējuši cauri procedūrai, agrāk grupas varēja nozīmēt koordinātoru. Un pēc analoģijas eh, tam vajadzētu attiekties arī pie politiskajām grupām, eh, ar, arī uz deputātiem, kas ir pie politiskajām grupām nepiederoši. Lūdzu, eh, rūpīgi izlasiet šo punktu un mēģiniet saprast, ko jūs esat ar mums izdarījuši. Es principā šo parlamentu atbilstu, bet jūs to esat padarījis par divu pakāpju parlamentu. Uh, Jo mēs pie politiskām grupām nepiedarošie deputāti, mums vienkārši nav iespējas saņemt informāciju atbilstošā laikā un nevaram atbilstoši piedalīties ziņojumu izstrādē un tā tālāk. Korbet kungs, kurš arī ir šeit klāt, kā kāds pāraugs mums ir jāsūdzas par šādu situāciju. Paldies, cienījamais kolēģi, kā jūs ļoti labi zināt, tad mēs pašlaik a, apspriežam jautājumu, ko jūs minējāt, un diskusijas vēl nav noslēgušās, tā kā lūdzu neizdariet pārsteidzīgus secinājumus. Mēs vēlamies atrisināt šo jautājumu. Un, e, starp citu, e, pie politiskām e, grupām nepiedaruši deputēni neizvirzīja nevienu kandidātu. Taču problēmu mēs atrisināsim, es iedrošu. Dāmas un kungi, Es vēlētos paskaidrot kādu ļoti svarīgu jautājumu. Priekšsēdētāju eh, konferencē tika nolemts, ka mēs nebalsosim trešdien par Mārtiņu kungu ziņojumu. Šie jautājumi, kas nav saistīti ar Lisabonu, eh, ne, nebalsosim par tiem jautājumiem, kas nav saistīti ar Lisabonas līgumu, tādēļ, ka tur ir nepieciešams plašākas debatas. Mēs vēlamies trešdien uh, lai mums notiktu balsojums, bet mēs balsot par jautājumiem, kas ir saistīti ar Lisabonas līgumu. Tā nolēma priekšsēdētāja konference, un mums šis lēmums ir jāīsteno. Lūk, tā ir informācija, kas jums ir nepieciešama. Un tagad mēs dosim vārdu nākošajiem runātājiem. Lūdzu. Priekšsēdētā kungs, es saprotu un atbalstu jūsu lēmumu, taču mēs nevēlamies nonākt pie šī svarīgā balsojuma, pie pārs, pārsteidzīgi. Uh, es lūgtu, uh, lai mēs rīt varētu saņemt tātad šos te grozījumus sadalīts pa grupām, uh, atsevišķi tos, kas attiec uz Lisabonas līgumu un tos, kas neattiec, lai nebūtu te nekādu pārpratumu, lai katrs varētu ar tiem iepazīties. Jā, liels paldies, uh, acīm redzot, tā būs jādara un es tieši tā arī darīšu. Taču. Es vēlētos tikties ar Kasīnī kungu un citiem kolēģiem, lai uh, precīzi izveidot šo sārakstu, un, protams, ka es jums to arī parādīšu. Uh, es ar citu būtu to izdarījis, tas ir tāds tīri tehnisks jautājums. Mendes de Vīgas kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Es arī uh,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 lai eh, balsojums notiktu kā pienāks trešdien, jo tas ir svarīgs, eh, tad lūdzu mums tiešām būs svarīgi zināt, kuri grozījumi tad netiks iekļauti balsojumā. Un tiešām šis saraksts būtu nepieciešams eh, rīt. Jā, es vēlētos jums atbildēt. Parlamenta dienestiem ir uzlikts par pienākumu sagatavot sārakstu, un viņi man uh, iesniedza šo sārakstu pirms divām stundām. Uh, Tā kā dienas tos ir sagatavojuši, un es eh, jums eh, to arī nodošu. Kasīnī kungs, jums tagad vārds. Priekšsēdētāji. Es, protams, piekritīšu jūsu lēmumiem, taču man ir jāsaka, ka Uh, man nav tik viennozīmīgs viedoklis par dažiem grozījumiem, kuri, kā jūs sakāt, ne attiec uz uh, Lisabonas līgumu. Uh, Konstitucionālo lietu komiteja ir tiesības nākt klajā ar likumdošanas grozījumiem. Un uh, šī ir, viņi to var darīt arī kā pašiniciatīvas uh, pasākums un mēs tā jau esam rīkojušies. Bet, eh, eh, ja runājot par Lisabonas līgumu, mēs esam pieskāršies vēl kādiem citiem punktiem. Es nedomāju, ka šos punktus vajadzētu uzskatīt par kaut kādiem uh, ārpus stāvošiem punktiem. Uh, jo varbūt, ka regulā ir nepieciešams atspoguļot ne tikai Lisabonas līguma burtu, bet arī garu. Uh, Un nevienmēr mēs varam balstīties tīri uz materiālu tehnisku bāzi, jo gal galā arī uh, likuma garam ir nozīme ne tikai burtam, piemēram, attiecībā uz uh, parlamenta nozīmi, uz iekšējām saitēm uh, parlamenta iekšienē. Es, protams, respektēšu jūsu lēmumu, bet es vēlētos, lai jūs ņemt vērā arī manu viedokli. Paldies, cienījamais kolēģi! Tagad Tabāģī kungam vārds. Paldies, priekšsādētāji. Šīs debates būtībā atspoguļo reālo situāciju Eiropas Savienības vēsturē un Eiropas parlamenta vēsturē. Mēs eh, piedzīvojam, esam piedzīvojuši daudz reformu procesu, un šis reformu process ir tāds, kuru, protams, nespējas atspoguļot un izanalizēt viens ziņojums. Es, protams, augstu novērtēju gan Mārtiņu kungu, gan Korbekungu ieguldīto darbu, taču mums ir jāsaprot, ka mēs nākotnē sastapsimies uh, ar, uh, turpmāk arī sastapsimies ar šiem jautājumiem, būs jāizstrādā arī jauna likumdošana. Eh, runājot par pamattiesību hartas atbalstīšanu. Mēs zinām, ka dažas valstis ir lūgušas eh, izņēmumu, tātad izņēmumu piešķiršanu un ir izvēlējušas neparakstīt eh, šo hartu. Un tātad rīt mēs runāsim par daudziem jautājumiem, svarīgiem jautājumiem. Un komisārs norādīja, ka daži no šiem jautājumiem mm, īsti nav saistīti ar akī komunitēru, bet mums tomēr ir jānosaka pamata tiesību hartas vieta. Un ir svarīgi, Eh, arī zināt, kādas eh, tiesības nodrošinās to, ka Eiropas eh, parlaments varēs realizēt savas tam piešķirtās tiesības. Un gal galā daudz jautājumu arī Slovākijā, piemēram, valoda likums ir viss Eiropas jautājums. Nākošā runātāja priekšsēdētāja, es pārstāvu demokrātus man ir demokrāts mandāts, demokrātisks mandāts, tieši tāds pats kā visiem, kas ir ievēlēti šajā parlamentā. Es esmu no valsts vai no apvienotās karalists reģiona, kurā neviens vien cenšas uh, likvidē demokrātisku politiku, un tādēļ es svēršos pēc demokrātijas šajā parlamentā. Esmu demokrātiski ievēlēts šajā parlamentā, bet es atklāju, ka esmu uh, izslēgta no koordinātora sanāksmēm, ka man nav nekādas iespējas izteikties priekšsēdētāja konferencē. Uh, un šie jautājumi, protams, var tikt risināt sarunu ceļā, un man ir prieks dzirdēt, ka jūs cenšaties atrisināt šos jautājumus, taču es priekšsēdētāji jūs aicinātu šos jautājumus tomēr atrisināt un atrisināt ātri, jo ir svarīgi, lai šī parlamenta demokrātiskais mandāts tiktu uh, respektēts. Es aicinātu tikties ar tiem pie politiskām grupām nepiederošiem deputātiem, kas ir demokrāti un vēlas tālāk risināt šo jautājumu. Paldies tagad vārds Elmāram Broka kungam. Lūdzu. Paldies priekšsēdētāja kungs. Dārgais kolēģi Mārtiņ kungs. Šī ziņojumā ir daudzi sarežģīti jautājumi aplūkoti, bet es tikai gribētu norādīt uz to, ka ar Lisabonas līgumu Eiropas parlaments kļūst par pilntiesīgu demokrātisku parlamentu ar uh, pilntiesīgu rīcības spēju demokrātiskā institucionālā vidē un uh, es redzu ļoti daudzas zīmes, kas liecina par to, ka birojs un uh, politisko partiju priekšsēdētāja konference pieņem dažādus lēmumus, bet uh, es tāpat redzu, uh, ka dažiem nepatīk, ka mēs cieši sadarbojamies mūsu komitejas ar Nacionālo parlamentu komitejām. Mēs redzam, ka lēmumi tiek pieņemti plenārsēdē, bet Es uzskatu, ka uh, parlamenta uh, darbinieki, personāls nav tie, kas pieņem lēmumus par to, vai šeit pieņemtie lēmumi ir pareizi vai nav, kas spriež un vērtē. Mēs uh, darām to, kas mums ir uzticēts, mēs rīkojamies demokrātiski un neviens mums nenorādīs, kuri lēmumi ir pareizi un kuri ir nepareizi. Roberto Gualtieri. Gualtieri kungs, pusotra minūte lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Ja runājam par Mārtiņa eh, ziņojumu, tad man šķiet, ka parlaments ir spēles izšķirošu soli pretīm tām, lai Lisabons līgums varētu reāli sākt darboties, un man šķiet, ka šis ziņojums ir ļoti nepārprotams. Uh, un um, tiek atspūgļots arī tās būtiskās izmaiņas, kas tagad materializējas pēc Lisabonas līguma pieņemšanas. Šeit runāja par Eiropas parlamentu paplašinātajām pilnvarām, par mūsu lomu budžeta pieņemšanas procedūrā un gribētu vērst jūsu uzmanību uz um, parlamenta lomu Eiropas, ko, Eiropas kopienu dibināšanas līguma sakarā un to lomu, kas tiek piešķirt nacionālajiem parlamentiem. Un Eiropas uh, parlaments ir tas, kurš nodrošina uh, šo demokrātisko leģitimitāti lēmumiem, kas šeit tiek pieņemti un tika ierosināts atlikt malā kā tos grozījumus, kas nav tieši saistīti ar Eiropas uh, Savienības parlamenta lomu, ko regulē šis Lisabonas līgums. Es domāju, ka tā ir tiešām ļoti tāda konstruktīva pieeja. Mums būtu vispār jāpārskata mūsu kārtības rūles. Bet, protams, ir atsevišķi jautājumi, ko varbūt uh, varētu izņemt no šīs konstitucionālas komitejas paveiktā darba un ir lietas, ko varētu attiecīgi pilgt klāt. Šeit es runāju par novērotāju lomu. Mums vajadzētu par to runāt, ņemot vērā to, ka šie novērotāji būs cilvēki, kas tiks ievēlēti. Paldies! Paldies Galtjērī kungām! Paulo Rangelkungs, 1 minūte 30 sekundes. Paldies priekšsēdētāji! Es gribētu vispirms apsveikt Mārtiņu kungu un Korbē kungu kā ziņojuma autors. Un kā Eiropas Tautas partijas deputātām man ir savs viedoklis par grozījumiem. Es gribētu norādīt uz mums svarīgāko punktu, kas šovakar nav ticis pieminēts. Tas ir dalību valstu parlamenti un to loma Eh, protams, eh, mūsu pilnvars Lisabonas līguma sakarā pieaug, bet es gribētu teikt, ka mums ir svarīgi arī sakari ar dalībvalstu parlamentiem. Uh, Un šis priekšlikums veido šo duālo demokrātisko leģitimitāti. Vispirms nostiprinot to demokrātiju, kas izriet no Eiropas parlamenta mehānismiem, no tā kontrolas lomas, no administratīvās kapacitātes un otrkārt caur demokrātisku sadarbību ar nacionālajiem parlamentiem izmantojot dažādus instrumentus. Tā kā es pilnībā piekrītu tiem priekšlikumiem, kas eh, šeit eh, ir sagatavoti. Es nepiekrītu kolēģiem, kas uzskata, ka mums vajadzētu atstāt debates eh, par šiem mehānismiem sadarbībā ar nacionālajiem parlamentiem un to ieviešanu uz vēlāku laiku. Nē, kas attiecās uz Sajerkungu un Brokkungu priekšlikumiem attiecībā uz Kozāk es šeit piekrītu. Un es piekrītu arī Brokkungam, ko viņš teica par parlamenta eh, deputātu šo dominējošo lomu pār parlamenta dienestiem. Maurā kungs, paldies! Šīs institūcijas būtība ir ievērojami mainījusies, ņemot vērā uh, mūsu spēju un likumdošanas instrumentus, kas ir mūsu rīcībā. Tas ļaus mums izmantot šo iespēju, ko mums dod Lisabonas līgums. Un tas attiecīgi noteiks arī uh, mūsu spēju pagriezt šo riteni varbūt citā virzienā. Nevajadzētu aizmirst, ka te iet runa ne tikai par Eiropas Savienības federālo dimensiju, bet arī par subsidiāro dimensiju, un tā ir izšķiroši svarīga mūsu nākotnē. Bez tam šajā brīdī mēs neesam pietiekami ņēmuši vērā mūsu uh, uh, iedzīvotāju domas. Eiropa ir ļoti svarīga mūsu pilsoņu ikdienas dzīvē, bet mēs tā vietā, lai politikas centrā noliktu cilvēku vai ģimeni, subsidiaritātes princips tiek izmantots, lai uh, realizētu institūciju vēlmes un uh, un viņu ieceras un iegribas. Mums ir nepieciešama uzraudzības un kontrolas sistēma, lai nodrošinātu, ka likumdošanas projekti tiek patieši, iz, patiešām izvērtēti attiecībā uz to, vai tiek ievērots subsidiaritātes princips, un tam ir jābūt sākuma punktām. Paldies! Go, please. Paldies, Vigo kungs lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! Es gribēju atgriezties pie jautājuma par eh, tiem grozījumiem, eh, kas tika pieminēti šeit, par tiem, kurus skatīt, kurus nē. 53. grozījums. Es klausījos eh, Kasīnī kunga teiktajā, un es nedomāju, ka mēs varam atstāt lēmumus par Lisabonas līgumu mm, to cilvēku lemšanas ziņā, kuri ir eh, personāls darbinieki parlamentā, kas nav vēlēti deputāti šeit. Es uzskatu, ka tas ir nepamatot. Tādēļ es gribētu aicināt priekšsēdētāju kungs izmantot uh, šīs uh, jūsu iespējas un pilnvars ļoti piesardzīgi un apdomīgi. Paldies! Un tagad es došu vārdu referentam Dēvidam Mārtiņkungam. Lūdzu, vārds jums. Paldies, priekšsēdētāji. Es gribētu pateikties visiem kolēģiem, kas izteicās debatēs. Es gribētu pieskarties tam, ko teica Mendes de Vigo kungs, ka Sīnī kungs ļoti viedi norādīja, ka ir grozījumi, kam vienam nav nekāda sakara Lisabonas līgumu. Un kamēr es varu pieņemt to, ka daži no tiem tiks nobalsot un pieņemt šajā parlamentā, es domāju, prātīgāk būtu veidot atsevišķas debats par šiem jautājumiem, pirms mēs par tiem balsojam. Bet es gribētu skaidri pateikt, neviens neliedz deputātiem. Man šeit Fokskungs runāja par to, ka birojām tiek atņemtas pilnvaras attiecībā uz atsevišķām pilnvarām. Es tam nepiekrītu, jo nekas deputātiem neliedz nākotnē izvirzīt šo jautājumu debatēm šī parlamentā. Tālāk, kas attiecas Nacionālā parlamenta lomu, tas varbūt nav grozījums, kas saistīts tieši ar Lisabonas līgumu, bet man šķiet, ka Sīnīkungam ir pilnīgi taisnība. Tie saskan ar Lisabonas līgumu īstenošanas garu. Uh, Un arī Nacionālo parlamentu loma būtiski mainās ar Lisabonas līgumu pieņemšanu. Un tātad es aicinu vēlreiz tos grozījumus, kas attiecās uz biroju funkcionēšanu un uz citiem jautājumiem, kas nav tieši saistīti ar Lisabonas līgumu, par tiem nebalsot šajā nedēļā. Paldies! E, dziękuję panu za wypowiedź, kolego. Paldies, paldies kolēģiem, dāmas un kungi. Ar to mēs arī noslēgsim mūsu debatas. Un mēs beidzam šīs dienas sesijas darbu. Es gribētu atgādināt jums, ka balsojums par Martīna kunga ziņojumu notiks trešdien, un nākamā sēde sāksies rīt pulkstens deviņos, tātad no deviņiem līdz pulkstens vieniem, pēc tam pēcpusdienā no trījiem līdz pusnaktī. Darba kārtība ir pieejama gan sesijas dokumentos, gan mūsu mājaslapā. Sēdi slēdz. Paldies!